Tas ir ieteikums, ko sagatavojusi Ulrike Lunačeka. Vispirms balsi skaidro deputāti Morvāja. Jums ir jūsu rīcībā viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, ir visai cieņas, eh, necienīgi šādos apstākļos dot vārdu. Tāpat tas ir necienīgi pret mūsu vēlētājiem. Lūdzu, dodiet iespēju tiem, kur atstāja zāli, trīs minūtes, lai viņi varētu atstāt uh, sanāksmi telpu un pēc tam mēs varētu sākt skaidrot. Es negribētu aizskārt eh, savus vēlētājus. Kolēģi, saka priekšsēdētājs, lūdzu atstāt sēžu zāli, izrād, parādot cieņu runātājam. Pēc pāris minūtēm mēs tā tad varēsim pārot pie balsu skaidrošanu. Possiamo iniziare. Eh, le dichiarazioni di voto. Un tagad mēs varam pāriet pie eh, balss skaidrošanas. Eiropas un Kosovas stabilizācijas un asociācijas nolīgums, ietiekums, ko ir sagatavojis Ulrika Lunačeka. Vārds deputātei Morvai. Viena minūte ir jūsu rīcībā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums Es šajā balsojumā turējos sekojošu iemeslu dēļ. Es būtu balsojusi par. Tāpēc, kā starptautiskai sabiedrībai ir izdevies nodrošināt pilnīgu autonomiju sērbu minoritātei, un mans loģiskais secinājumās būtu, ka tie ungāri, kuri dzīvo Serbijā, arī viņiem būtu bijis jāsaņem pilnas autonomijas un pašnoteikšanās tiesības, bet beigās es nevarēju balsot par, jo esmu personiski redzējusi to, kā bēgļi no Kosovas ierodas Ungārijā, kur tiek vainot pilnīgā, par pilnīgu hausu, un būtu brīnums, ja e, šajā ziņojumā aprakstītie apstākļi atbilstu e, tā brīža patiesībai. Paldies, nākošais runātājs dēva uz vienu minūti. Honorevole Deva. Devas kungs, lūdzu, jums vārds. Allora, l'onorevole Deva, evidentemente non... Devas kungs, lūdzu, uz priekšu, jums vārds. Jā. Priekšādātāji. Šis jautājums par Kosovas stabilizēšanu ir visai nozīmīgs. Kopējā Eiropas Savienības progresā attiecībā uz mieru un stabilitātes nodrošināšanu vidusjūras reģionā. Kosova ir kļuvusi par tādu milzīgu strīdu sābolu, par nemiera centru. Uh, Un esam piedzīvojuši arī to, ka, lūk, valsts faktiski no konfliktu valsts var kļūt par miera uh, ostu. Mēs gan esam aizmirsuši un piemirsuši par daudzām no li problemātiskiem lietām, kas saistīts ar Kosovu, jo esam bijuši pārņemti ar daudz ko citu, citos pasaules nostūros. Uh, Un tāpēc ļoti, ļoti labi, ka šodien mēs atceramies par to, ka atkal domājam par Kosovu, domājam par valsti, kas tik, tik smagi cietusi, un ka varam padot viņai draudzīgu roku uh, un atbalstīt to. Paldies! Grazie, onorevole. Paldies, tālāk Jārkungs. Vienu minūtu. Vielen, uh, vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe für den Bericht. Paldies, priekšstādātājs, esmu atbalstījis šo ziņojumu. Protams, ka Kosovā viss nav kārtībā un daudz, kas pelna kritiku, bet tas, protams, ir politisks jautājums. Ir, uh, liela korupcija un nav izveidota pilnīgi tiesiskas valsts, neatkarīga tiesa sistēma un tā tālāk. Bet mums tomēr ir jāstrādā uh, un jāsadarbojas ar Kosovu. Nu, uh, mums ir jāiesaistās darbā arī ar uh, Kosovas kaimiņu valstīm, un nedrīkst pieļaut situāciju, kad mēs atņemam jebkādas uh, cerības uz politisku un ekonomisku stabilizāciju. Un ja mēs šādas uh, cerības atņemsim, tad, protams, atņemsim arī iespēju iestāties Eiropas Savienībā kādreiz nākotnē, un tādēļ mums ir jāturpina sadarbība, lai panāktu uzlabojumus politiskā un ekonomiskā jomā. Lielas paldies! Grazie, onorevole. Paldies tālāk, Mamīkin eh, kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Stabilizācijas asociācijas nolīguma noslēgšanās starp Eiropas Savienību un Kosovu ir svarīgs solis rietumu balkānu reģionālas situācijas stabilizācijā un tas ir principiāls ieguldījums kosovas tālākajā integrācijā ar mūsu savienību. Eh, gribas ļoti cerēt ka tas sekmēs iekšējā stāvokļa uzlabošanu demokrātiju cilvēktiesību vērtību veicināšanu pozitīvo ekonomisko un sociālo attīstību pārmaiņas bet paralēli augstāk teiktajam es gribētu paziņot ka šodienas balsojums svarīgi bija attīstīt tālāk lai nekādā ziņā nedrīkst pieņemt vērā serbu minoritātes diezgan vāju sociālo ekonomisko politisko stāvokli kosovas ziemeļos un kamēr tiešā veidā uz šo jomu neattiecinās šis nolīgums nolīgumam jākļūst par signālu ka kosoviešiem un serbiem kā arī kosovai un serbijai jācenšas dzīvot savstarpējā mierā un jākultivē efektīva sadarbība. es esmu par šo. paldies! Caputo, kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs. Augstā pārstāve Borgerīnī, pateicoties šim nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kosovu, var uh, norādīt, ka tā ir jauna fāze Eiropas Savienības un Kosovas attiecībās. Tādējādi var tikt uzsāktas nepieciešamās reformas lai palīdzētu īstenot izaugsmi šajā valstī. Tāpat arī tas paredz investīciju iespējas. Kosovas valdība turpina īstenot eh, reformas un valsts modernizāciju un ir jācer uz labāku nākotni šīs valsts pilsoņiem. Kosovā ir daudz izaicinājumu, kas ir jārisina un es ceru, ka valdība izdarīs pareizos secinājumus un izvēles lai turpinātu sarunu ceļu ar Eiropas Savienību. Paldies, Kaputo kungs. Nākošais runātājs deputāts Pospiešils. Paldies, priekšsēdētāji, arī es balsoju par e, šo piedāvāto no ja vairākas Eiropas Savienības valstis nav atzinušas Kosovu kā pastāvīgu valsti. Manuprāt, ir svarīgi stabilizēt situāciju Balkānos un piedāvāt uh, mūsu tuvākajām kaimiņu valstīm tādas attiecības, kas palīdz nodrošināt to e, ekonomisko attīstību un ilgākā termiņā paredz tām iestājas perspektīvu. Varbūt e, Kosovas loma nav visai viegli izklāstāma un tāpat arī uh, būs vajadzīgs laiks, lai veiktu reformas valstī un sabiedrībā, bet šodien mēs nosūtām Kosovai skaidru vēstījumu, dodot iespēju labāk sadarboties ar Eiropas Savienību un ilgā termiņā um, kļūt pār Eiropas Savienības dalību valsti, un domāju, ka tas ir nozīmīgs signāls Balkāniem. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti Šogors. Paldies, priekšsēdētāji! Jācer, ka šis stabilizācijas un asociācijas nolīgums drīzumā varēs stāties spēkā. Arī es aicinu atlikušās um, dalību valstis piecas, taiskaitā manu valsti, Rumāniju, atzīt Kosovas neatkarību. Tajā pašā laikā Eiropas integrācija Rietum Balkānos nav iespējama neatrisinot minoritāšu līdzās pastāvēšanas problēma. Mums ir vajadzīgi šeit skaidri noteikumi. Nolīgumā par to detalizēti nav runāts, ir tikai vispārīgi paziņojuma. Diemžēl pieredze rāda, ka tas nav pietiekami. Dalībvalstīs minoritāšu tiesības nereti netiek respektētas, un Eiropas Savienība nepievērš pienācīgu uzmanību šai problēmai, pat ja tas attiecas uz uh, vairākiem miljoniem Eiropas pilsoņu. Nav skaidri definēts, kas ir minoritātes. Es domāju, ka bumba ir mūsu lauciņā. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Sepolčāks. Paldies, priekšsēdētāji pašnoteikšanās tiesības eh, tautām ir ārkārtīgi nozīmīgas un tās ir um, formulētas uh, pamatiesību hartā un citos dokumentos. Piemēram, viena no problēmām ir tas, ka vairākas valsts atsaka, nu, neatzīst šīs tiesības. Es savukārt atbalstu šo nolīgumu, jo es uzskatu, ka uh, Kosovā ir visas valstiskuma pazīmes. Pat, jā, mēs saskaramies šeit ar vairākiem jautājumiem problēmām, tomēr es nevaru paredzēt nekādu argumentu pret Morvais kundas argumentiem. Es domāju, ka ikvienai valstī ir tiesības un iet pa šo ceļu, un arī tādā veidā mēs atbalstītu stabilu Kosovu nākotnē. Tāpēc es pilnībā atbalstu Šaugoru kungu sacīto pirms brīža. Pa, paldies, un tagad mēs pārējām pie balsu skaidrojumu par nolīgumu ar Gruziju, Moldovu, Ukrainu. Vispirms vārds deputātei Ždanokai uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo rezolūciju. Vakar, uzstājoties par šo jautājumu, es domāju, ka autoru e, pieeja ir balsot vai uz meliem, vai uz aklumu, vai dubultstandartiem. Bet šeit mēs redzam visas trīs pieejas kopā raksturējot 34. paragrāfā notikums Luganskā un Donbasā par kurām okupētajām teritorijām eh, Luganskā un Doņetskā jūs runājat? Kas tās ir okupējis? Vai vietējie dzīvotāji ir šie okupanti? Doņetskas iedzīvotāji, kurus bombardē Kievas armija. Vai jūs uzskatāt, ka Okupants ir 18-gadīgā Julija no Doņetskas, kura ir zaudējusi abas kājas un vienu roku tad, kad artilērijas šāviņš trāpīja trolejbusam. Es runāju par vienu cilvēku, jo es redzēju viņas eh, likteni un palīdzēja viņai sagātā, saga, sagādāt protēzes. Bet ir tūkstošiem un desmitiem tūkstoši cilvēku, kas ir zaudējuši dzīvības. Nākošais runātājs deputāts Jārs uz vienu minūti. Eh, eh, eh, Iet, saka priekšsēdētājs, nākošais runātājs Zita Morvāģi. Paldies, priekšsēdētājs. Esmu no Ungārijas, esmu Eiropas parlamenta deputāti pārstāvot Ungāriju. Un tad, kad man ir jābalso par asociācijas nolīgumu, es galvenokārt domāju par cilvēktiesībām tiem Ungāriem, kuri dzīvo Ukrainām Ungāri, kuri dzīvo aizkarpatos, nedrīkst lietot jēdzienus kā autonomija, pašnoteikšanās. Tas neatbilst tam, ko mēs tikko redzējām Kosovas gadījumā. Ikvienā būtiskā Eiropas Savienības dokumentā tiek norādīts, ka pašnoteikšanās ir kolektīvas cilvēktiesības. Ja jūs to pasakiet skaļi Ukrainā un norādiet uz Ungāru tiesībām uz autonomiju, tad tas izraisa asu reakciju, sodīšanu, piemēram, viens no Eiropas parlamenta deputātiem tika izraisīts no Ukrainas. Viņiem nav respekta pret minoritāšu tiesībām un autonomiju, tāpēc man bija jābalso pret šo tekstu. Nākošais runātājs deputāts Jārs. Äh, um Paldies, priekšsēdētāji. Uh, ir, protams, zināmi pamati Eh, kādēļ varētu arī neatbalstīt eh, šo te eh, ziņojumu, bet es esmu diezgan optimistisks par iespējām sadarboties, par kontaktu, tālāk attīstību, lai uzlabotu gan politisko, gan ekonomisko attīstību attīstību un līdz ar to dotu attiecīgas cerības šo valstu iedzīvotājiem. Un tas ir tas pats, ko es sacīju eh, Kosovas sakarā. Un tieši tādēļ es eh, to varētu atbalstīt, lai eh, varētu nodrošināt ekonomisku stabilitāti. Nu, un es šeit esmu optimistiski noskaņots Tāpat laikā ir jāskatās ļoti uzmanīgi, jāraugās notikuma attīstību. Lies paldies tālāk, man Mīkin kungs uz vienu minūti. Paldies, godātais priekšsēdētāja kungs. Es kā uh, reportieris uh, par Grūziju šeit Eiropas parlamentā un vispār kas cilvēks, kas seko Austrum partnerības aktivitātēm Eiropas parlamentā, ar lielu sajūsmu un prieku vienmēr uh, skatos uz tām aktivitātēm, kas varētu pietuvināt ukrainu moldovu grūziju eiropas savienībai. tas ir apsveicami ka ir brīva tirdzniecība ka moldovas pilsoņi un pavisam drīz grūzijas pilsoņi es ceru arī ukrainas pilsoņi varētu bez vīzām ceļot uz eiropas savienību. bet es šodien balsoju ar dalītām jūtām un es nobalsoju pret jo es gribu saprast kāpēc mēs izmantojam tikai, tikai šādus vārdus piemēram pret krieviju. mēs tiešām kolēģi ticam tam ka krievija piekāpsies un izlasot kārtējo rezolūciju atskries uz eiropas savienību atvainosies vai vēl kaut ko. mēs nevaram uzbūvēt konstruktīvas attiecības ar krieviju ja mēs lietosim tādus vārdus savās rezolūcijās tāpēc es nobalsoju pret. Paldies, nākošais runātājs Kaputo. Vienu minūtu jūsu rīcībā. Paldies, priekšsādātāji. Asociācijas un brīvās tirzniecības nolīgums parakstīts starp Eiropas Savienību, Gruziju, Moldovu un Ukrainu. Uh, parāda to progresu, ko ir panākušas šīs valstis ceļā, kas sākās pirms vairāk nekā 20 gadiem. Šis nolīgums ir visu interesēs un tāpat tas ir atsaucas punkts mūsu austrumu partnerību politikā. Partnerattiecības ir jāturpina, ir jā. Turpin īstenot reformas. Eiropas Savienībai ir jāpatur tāda politiskā gripa, kas palīdzēs e, koordinēt e, sadarbību, kā arī panākt nacionālu konsensu. Asociācijas nolīgums nevar nostāties politiskas svaras vietā šajās valstīs. Reformu procesam ir jākļūst neatgriezeniskam, ir vajadzīga tiesa reforma, tāpat ir, ir jāuzlabo valsts administrācijas efektivitāte. Paldies, Polšpišilkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Esmu no Čehijas republikas. Es pārstāvu Čehijas republiku valstīju, kurā ir traģiska pieredze no komunisma laikiem, un tāpēc mēs vienmēr atbalstīsim austrumu partnerības projektus, un es atbalstīšu jebkura veida ekonomisko sadarbību starp Eiropas Savienību un bijušajām padombloku valstīm. Manā izpratnē iemesls ir ģeopolitisks. Krievija nekad neguļ, un tādajādi tai ir, tā ir ieinteresēta stiprināt eh, savu ietekmi šajās valstīs. Mēs ar to saskaramies ikdienā. Piemēram, palūkojieties uz problēmām Moldovā. Līdz ar to ir nepieciešams atbalstīt bijušās padomju republikas, uzskatīt tās par partnervalstīm, veicināt sadarbību ar tām, un mums ir jāuzlabo arī to ekonomiskā situācija. Bet, kā jau es sacīju, Man ir ģeopolitiski apsvērumi atbalstīt šo nolīgumu, lai bijušās padomju bloka valstis nenonāktu defensīvā eh, situācijā. Paldies tālāk Šoidros kundz uz vienu minūti. Pateicos, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Es atbalstīju šo rezolūciju, kurā runāts par asociācijas nolīgumiem ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu Es neatbalstīju komunistu partijas priekšlikumus, kas, manuprāt, bija vērti pret demokrātiski ievēlēto valdību Moldovā. Un arī pret Moldovas ceļu uz Eiropas Savienību. Vakar nevarēju pateikties Eiropas komisijai par šo lietu, bet eh, komisārs Hāns un komisija patiešām man iepriecināja aktīvi ieņemot savu nostāju un atbalstot vīzu liberalizācijas režīmu. It īpaši attiecībā uz Ukrainu. Es ļoti, zinu, ka, es ļoti labi zinu, ka Ukraina par to ārkārtīgi priecājas, jo bezvīzu režīms tas tiešām būs lielisks panākums, un tas dos jaunu grūdienu īstenot tālākas reformas šai valstī. Tāpēc gribu patiešām pavisam personīgi pateikties komisijai un tiem, kas citi strādā pie šī jautājuma. Paldies tālāk, Āneman kungs, uz vienu minūti. Es gribu skaidru un gaišu pateikt, kāpēc es nobalsoju pret šo asociācijas nolīgumu ar Ukrainu. Es te nerunāju par brīvo tirzniecību, bet par ģeopolitisko spēku samērošanu. Eiropas Savienība spēlē ļoti bīstamu spēlīti iejaucoties šajā reģionā un faktiski nostādot valsts vienu pret otru. Eh, tur, ja mēs vēlētos veikt tikai tirzniecības jautājumus, tad mums vajadzētu vienkārši atcelt embargo Krievijai, kas taču tik ļoti negatīvi ietekmējas Eiropas lauksaimniekus. Es domāju, ka Gijs Ferhofštāts un citi faktiski vienkārši vēl tālāk saspīlē, pārspīlē visas problēmas Ukrainā. Es atbalstu brīvu tirzniecību un cilvēktiesību pārkāpumu nosodīšanu, bet nevaram arī Ukrainu šajā gadījumā sodīt par to, ka mēs vēlamies iesaistīt kaut kādā iestādes kaut kādā jaunā augstajā kalā, paldies, karā. Paldies tālāk, Polčaka kungs. Paldies priekšādātāji. Gribēju informēt, ka nobalsoju par šo rezolūciju. jo tiešām risinām šeit ekonomikas raksturu jautājumus, tad, kad slēdzam brīvās tirnicības nolīgumus. Es nevēlos apstrīdīt nacionālo minoritāšu tiesības un, protams, ir uzmanīgi jāsako līdzi eh, tam visam, bet šajā līgumā tiek runāts par daudz ko vairāk. Ne jau mūsu rokās ir lemt par to, kā otra nācija valsts tiks organizēta, struktūrēta attiecībā uz autonomiju, minoritātēm un tam līdzīgi. Tā nav mūsu kompetence. Kas attiec uz Moldovu? Šajā gadījumā, jāsaka, man ir zināmas šaubas. Pospišilkungs jau gan devies prom, bet varu eh, viņam teikt, lūk, manuprāt, mums jāuzdod sev jautājums jāuzdod sev jautājums, kas notiks, ja kļūsim par lieciniekiem tādā situācijā, kad oligārks Moldovā sāks cīnīties un um, veidot kaut kādas valdības koalīcijas un opozīcijas un savā starpā eh, spēlēs, spēlēs viens pret otru. Manuprāt, tas būs ļoti bīstami. Paldies. Tagad pārējiem tālāk pie nākamā ziņojuma, un tas ir ziņojums par savstarpējās aizsardzības klauzulu. Pirmām kārtām došu vārdu Morvais kundzei uz vienu minūtu lūdzu. Priekšādētāji, paldies! Apusējās aizsardzības klauzula ir visai interesants apspriešanas punkts. Esam redzējuši arī ļoti dažādus rezolūciju projektus un idejas. Es, piemēram, varu tikai priecāties par to, ka atsevi, atsevišķi deputāti šeit pauž visai patiesus vārdus arī attiecībā uz teroristu uzbrukumiem, un te es runāju par E punktu. Te tiek teikts, lūk, informācijas apmaiņa, sadarbība starp dienestiem bija nepietiekama, bija tika konstatēti būtiski trūkumi šai jomā. Tāpat arī redzama, piemēram, zaļo rezolūcijā, ka viņi norāda uz problēmām attiecībā uz ieroču tirdzniecību. Beidzot, beidzot esam sākuši runāt par tām lietām, kam patiešām ir nozīme, un nevis tikai te bārstām tukšus vārdus uh, un piepacētā veidā spriežam par dienestu darbu. Nē. Un, pa, un mums jārīkos citādi. Paldies. Tālāk Jureka kungs. Priekšādā tā paldies. Domāju, ka mūsu šī kopējā savstarpējās aizsardzības klauzula ir tāda, kas būtu, kas, kas atspoguļo, piemēram, mūsu solidaritāti NATO, jo 3 ceturtais Eiropas Savienības dalība valsts ir NATO dalība valsts. Turklāt tam vajadzētu atspoguļoties arī mobilizēšanās procesā, tajos gadījumā, kad runājam par mūsu pirmo un svarīgāko prioritāti - drošību. Es neradu arī nekādus šķēršus. Ja 75% dalībvalstu līdzdarbojas NATO, tad eh, es neredzu, kāpēc mēs nevarētu piedāvāt lielāku drošību, piemēram, Igaunijai vai Latvijai. Ja mēs gal galā domājam par kopīgu drošību, par savstarpēju nodrošināmu drošību, tad mums vajadzētu rīkoties aktīvāk arī NATO ietvaros un atturēties no tālākām tukšām deklarācijām uz papīra. Uh, kas savā ziņā pat liecina par zināmu šizofrāniju. Tāpat laikā šeit Eiropas Savienības ietvaros mēs uzvedamies tā, it kā ārpus Eiropas Savienības robežām eh, nekas nebūtu mainījies. It kā eh, mēs pirms Eiropas Savienības esot bijuši citas alianses eh, dalībnieki. Paldies tālāk, Mamīkina kungs, uz vienu minūti. Jums priekšsēdētāja kungs, pēc drausmīgiem teroristiskiem aktiem Parīzē pagājušā gada 13. novembrī Francija faktiski kļuva par pirmo valsti eiropas savienības vēsturē kas piesauca ls līguma četrdesmit otrā panta septīto punktu savstarpējas aizsardzības klauzulu nevis divsimt divdesmit otro pantu eh, solidaritātes klauzulu. var apsveikt ka principā visas pārējās dalībvalstis tā vai citā formā atsaucās un sniedz francijai dažāda veida atbalstu. citādāk arī nevarēja būt jo cīņa pret terorismu nevar ieņemt vietu tikai vienā valstī eh, un tur jārada solidaritāte ne tikai solidaritātes ziņā bet arī konkrētas palīdzības ziņā. Um, tā kā neviena valsts pirms francijas šo klauzulu nepiesauca jau tuvākajā laikā būs faktiski nepieciešams pievērst uh, uzmanību tās piesaukšanas sistēmai uh, un uh, iespējamai uzlabošanai um, nu jo kaut kas līdzīgs pasarg dievs notiks tad šim mehānismam jānodarbojas ātri juridiski korekti un līdz ar to es atbalstu. paldies! Honorevole Caputo, un minūto, pregoni. Paldies tālāk, Caputo kungs, uz vienu minūtu, lūdzu. Priekšādētā paldies. Solidaritāte, apusēja aizsar, palīdzība, aizsardzība Nu, tās ir lietas, kam vajadzētu būt ļoti aktuālām eh, visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un tāpēc dalībvalstis ir paudušas atbalstu eh, Francijai, piedāvājot tai palīdzību veid, visos veidos un palīdzot tai aktivizēt arī savstarpējās aizsardzības klauzulu pēc Parīzes uzbrukumiem. Tāpat laikā es domāju, ka mēs tomēr eh, saprotam, ka pietrūks zinām praktiski noteikumi, kas neļauj dalībvalstī vienkārši e, aktivizēt šo klauzulu. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietu un drošības politikas jomā teica, ka mums vajadzētu daudz labāk defite, definēt to praktiskos priekšnosacījumus, pie kuriem šī klauzula sāk darboties, tā lai varētu patiešām strauju un efektīvi pieņemt lēmumus padomē tajā brīdī, kad notiek kāds uzbrukums dalību valstī. Domāju, ka tāpēc e, šī rezolūcija ir pareiza un atbildība par atb attiecīgiem noteikumiem, protams, ir uh, izriet no visa veida līgumiem. Es domāju, ka mums jāmeklē arī kopējā ar ārlietu komiteja, tā jāpiemēro arī Sīrijā un tuvijos austrumos. Paldies. Tālāk pospešilkungs uz vienu minūti. Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Nu, protams, ka es arī balsoju par savstarpējās aizsardzības klauzulas rezolūciju. Es turklāt arī uzskatu, ka mēs šobrīd piedalāmies cīņā, karā pret terorismu. Un šai karā, protams, piedalās m, mm, Francija arī. Un ne jau uzbrukums notika tikai pret Franciju, nē. E, teroristi vērsās pret visu Eiropas civilizāciju ar šiem aktiem. Un līdz ar to arī pret Eiropas Savienību kā tādu. Kolēģi jau pieminēja, ka no vienas puses šī ir pirmā reize, kad šis, šis instruments tiek izmantots pamatojoties uz 4. 42. Lisabonas līguma pantu. Un tāpēc mums jādomā par to, kā praktiski to īstenot, kā īstenot šo rezolūciju, ko esam sagatavojuši. Nedrīkstam pieļaut to, ka tie kļūst tikai par tukšiem vārdiem, tāda deklarēta, paziņota mm, solidaritāte un atbalsts. Čehija, tāpēc gribu teikt, cenšas patiešām palīdzēt Francijai. Mēs sadarbojamies arī Malī, piemēram, uh, dažādos pasākumos līdzdarbojamies, bet, protams, tas nav ES mehānismu ietvaros. Paties nākamais runātājs Volfa kungs. 1975. gadā Lielbritānijas iedzīvotāji nobalsīja, lai pievienotos Eiropas Savienībai kā brīvās tirniecības organizācijai. Šogad mēs noturēsim referendu, lai pieņ, referendum, lai pieņemtu lēmumu, vai mēs vēlamies palikt Eiropas Savienībā. Šobrīd mūsu priekšā ir rezolūcija par savstarpējās aizsardzības klauzulu, jeb respektīvi par Eiropas armijas izveidi. Mēs pievienojamies brīvās tirniecības savienībai, mēs nevēlējāmies pievienoties impērijai, mēs nevēlējāmies piedzīvoties organizācijai, kas arvien tālāk izpleš savas robežas. Mēs nevēlējāmies pie pievienoties organizācijai, kas vienkārši cērt pliķi ASV sejā un par katru cenu vēlas sargāt Eiropu. Ar šo rezolūciju mēs radza, radām pastāvīgu militāru mītni, ģenerālu štābu, militāru aliansi, Eiropas armiju, un tāpēc es, balsos, es balsoju pret to, ka Eiropas Savienībai tiek dot iespēja kļūt par impēriju pašai savu armiju. Es uzskatu, ka svarīgi ir brīvība un demokrātija un nāciju valstis, un es domāju, ka Lielbritānijas iedzīvotāji sapratīs to un nobalsos par izstāšanos no Eiropas Savienības. E Lielas paldies! Tālāk, saskaņā ar darbu kārtību pāriem pie balsu skaidrojumiem par ES prioritātēm ANO cilvēktiesību padomē 2016. gada sesijā. Vispirms Morvais kundzei vārds. Paldies! Tad, kad mēs runājam par prioritātēm, ANO cilvēktiesība padomas sesijās, es nevarēju balsot par eh, šīm izvēlētajām prioritātēm, jo katras rezolūcijas priekšlikums uzsver to, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt pilsoņu tiesības un ekonomiskās tiesības, sociālās tiesības un uh, paziņot tās par nenošķiramām no kopējām cilvēktiesībām. Tagad, esot šī parlamenta locekla 6,5 gadus, esmu piedzīvojusi, ka arī manā valstī, Ungārijā, tagad Polijā, uh, Polija tiek uh, apsūdzētas uh, par dažādu tiesību pārkāpumiem, uh, bet neviens nekad nav uzdevis jautājumu, kā ir iespējams tas, ka skolotājs vai eh, medmāsa vai ugunsdzēsējs Ungārijā eh, nopelna tikai 20% no tā, eh, kas tiek pelnīts rietumvalstīs, kāpēc nefunkcionē ārotbiedrība šajās valstīs. Tad, kad mēs par to sākam runāt, runāt tiek pārtrauktu, bet tālāk Lopes Bilama Paloma. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Kreisie vēlas lai Eiropas Savienība tikt eh, atbalstīt parlamentā atbalstīto nostāju. Tas nozīmē izmeklēt cilvēktiesību pārkāpumus Rietum Sahārā, lai Maroka atbrīvotu Sah eh, Rietum Sahāriešu politieslodzītos un lai tiktu eh, piešķirta brīva piekļuve okupētai Rietum Sahāras teritorijai. Mēs nevaram turpināt pievērt acis, saskaroties ar situāciju, kas katru dienu pasliktinās. Savukārt, Maroka Maroka pati klusē, kā jau to mēs redzējām nesen, izraidot cilvēktiesību um, novērotājus, kas bija Norvēģi un Zviedri. Mēs pieprasām bezskavēšanos atbrīvēt politieslodzītos un aicinām Spāniju piešķirt politisko uh, patvērumu Hasan Ailai. Un visbeidzot paužu cerību no parlamenta puses, ka pēdējie ievainotie e, Rietum Sahārā drīz atveseļosies. Paldies nākošais runātājs, Jureks, paldies. Priekšsēdētājs pēdējo divu gadu laikā. Slovāki, Slovēņi un Horvāti ir organizējuši nacionālo referendumu attiecībā uz e, Nacionālās ģimenes organizācijas aizstāvēšanu Un e, tas notiek saskaroties ar homoseksuāļu, kus, homoseksuāļu kustības e, pieprasījumiem. Līdzīgas parādības ir vērojams Lietuvā, bet šodien kārtējo reizi Eiropas parlaments nobalsoja par atbalstu šādām prasībām. Un es aicinu, ka mūsu valstīs vismaz vajadzētu Mm, respektēt tās nostājas, kas ir paustas nacionālajos referendumos. Un Eiropas parlaments tā vietā eh, vēlas, lai Eiropas Savienība mūs mainītu, nevis pārstāvētu. Un tas viss rāda, ka galvenie draudi Eiro, demokrātijai Eiropā ir Briseles politiķu vara. Paldies, nākošais runātājs Mamīkī. Sēdētāji kungs, etnisku reliģisku valodas minoritāšu to tiesību pārkapšana tas pats ar bērnu tiesībām sieviešu tiesībām cilvēktiesību aizstāvju apspiešanu vai pat nogalināšanu. tas viss tikai rāda ka eiropas savienības loma ano cilvēktiesību padomē ir principiāli vitāli svarīga. es domāju ka mums jādara viss lai mūsu vērtības daudzas no kurām var nenoliedzami uzskatīt par universālām visas pasaules mēroga universālām vērtībām tiktu ne tikai pakāpeniski vienkārši ņemtas vērā bet ideāli arī patiesi cienītas gribētos tomēr atzīmēt ka ar katru gadu pieaugušo kriticismu pret ano cilvēktiesību padomi eh, ņem tas faktors ka faktiski uzplauks bloku balsošana tuvu austrumu un afrikas valstu skaitliskās dominēšanas dēļ un eh, šis bloks pievērš ārkārtīgi lielu uzmanību izraēlai piemēram kur situācija ar cilvēktiesībām ir krietni labāka nekā jebkura no tuvu austrumu eh, reģiona valstīm un kur par paneļa priekšsēdētāju var kļūt arī saudarābijas pārstāvis valstī kur notiek kur milzīgs cilvēku skaits tiek sodīts ar nāves sodu. Paldies tālāk Šoidrovs kundze. Děkuji, vážený pane uh, eh, místo. Es paldies priekšādātāji. Gribētu jums īsos vārdos paskaidrot, kā, paskaidrot, kāpēc nenobalsoju par šo Eiropas parlamenta rezolūciju attiecībā uz ES prioritātēm ANO cilvēktiesību padomas 2016. gada sesijās. Rezolūcijas projektā ietverta tādi panti, kas, jāsaka, iet pret manu sirdsapziņu. Mēs taču nevaram piespiest um, visām tautām pieņemt ultraliberālu attieksmi pret ētiskām vērtībām, piemēram, nezinu, seksuālo un reproduktīvo veselību un tam līdzīgi. Uh, ar šiem vārdiem iznāk, ka aborts gandrīz vai ir tāds kā risinājums jebkura veida situācijā, ja raudzes jebkādas uh, problēmas, grūtniecības laikā. Nu, diemžēl gan es biju mazākumā, tieši tāpat kā es biju mazākumā arī tad, kad vēlējos, piemēram, Izraēlas e, kolonijas nosaukt par tādām, kas apdraud tuvo austrumu mieru procesu. Es domāju, šāda visa veida apgalvojumi ir nepareizi, un tāpēc man jāsaka, bija pret šo rezolūciju. Paldies! Liels paldies, līdz ar to pārējiem tālāk pie balsu skaidrojumiem par nākamo ziņojumu, un tas ir Gēringers Donenberga ziņojums par lūgumrakstu komitejas darbību 2014. gadā. Pirmā Morvais Gunze. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par lūgumrakstu komiteju un gada ziņojumu, debats bija ļoti interesantas un Es gribētu šeit atsaukties uz tādu nedaudz e, vienkāršotu dokumentu, kas bija tāda puslapusītas gara atbilde uz e, lūgumrakstu no e, Ungārijas pilsoņiem, kas ir 15 lapušu gara petīcija, un tas attiecas uz hipotekāro kredītņēmējiem, kas tika piespiesti paņemt aizdevumus ārzemju valotā. Un, ziniet, pat sekretārīte vienkārši varētu varētu uzrakstīt eh, eh, tādu atbildi, kāda lūk ir tagad saņemta no lūguma rakstu komitejas. Nu, tas ir tas sava veida melnais eh, humors, kad D punktā, piemēram, ziņojumā ir teikts, ka mēs strādājam, lai uzlabotu mūsu pilsoņu uh, dzīvi. Nu, ja tas tiek uzskatīts par uzlabojumu, nu, galu galā mēs paši novedam pie tā, nonākam pie, novedam pie tā, ka cilvēki e, neciena Eiropas Savienību kopumā. Paldies. Dalikundzes nav. Benito Ziluaskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Partijā Podemos mēs vienmēr esam atbalstījuši pilsoņu iesaistīšanos darbā. Mēs apsveicam Eiropas pilsoņu lielo iesaistīšanos politiskajās debatēs. Gribu pasvītrot divus faktus. Pirmkārt, Spānija ir valsts, kas iesūta uh, visvairāk eh, petīciju 14. gadā ap 450. Otrkārt, eh, galvenokārt lūgumraksti skār enerģētikas un vides jautājumus. Konkrēti tas attiecās uz frakturāciju Kanāriju salās. Mēs uzskatām, ka paši pašreizējā Eiropas institucionāla arhitektūra ir skaidri nedemokratiska. Tikai 3 no 31 Eiropas pilsu um, iniciatīvām ir nonākuši līdz galam. Turklāt viena uh, no tām um, saistībā ar vienotām komisija ir sākusi darboties. Mēs vēlamies veidot demokrātiskāku Eiropu ar pilnu dalību. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Pēters Jārs. Ja, Dank, Herr Präsident. Zwei Dinge möchte ich. Paldies, eh, priekšsēdētāji, kā eh, frakcijas eh, koordinators atzīmēja. Eiropas parlamentā mēs varējām panākt plašu atbalstu ziņojumam. Tas ir labs pamats tālākam darbam. Un cerams, ka ziņojums tiks atbalstīts ar lielu vairākumu Nu, jāsaka, ka uh, sekretariāts vienkārši ir daudz ko noformējis tādā veidā, ka tas varbūt uh, eh, ir jāskata arī uz, jātiecina arī uz citu komiteju darbu, un tās diez vai ir eh, taisnīgi, un ja mēs gribam atbilstošas eh, konsultācijas ar kolēģiem, mums to vajadzēja darīt eh, vienlīdzīgi visās komitejās. Paldies tālāk, Mamīkin kungs, uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies jums, priekšsēdētāja kungs. Līgumrakstu komitejas darbības mērķis ir lielisks - izskatīt Eiropas Savienības iedzīvotāju petīcijas, kuras sakrīt ar Eiropas parlamenta kompetenciju un jāsaka piemēram ka četrpadsmitajā gadā saņemts mazāk petīciju nekā gadu iepriekš bet vidēji to skaits tomēr pieaug. tas it kā nevar nepriecēt un var liecināt tikai par eiropiešu pakāpenisku eh, arvien labāko informētību par to ar ko nodarbojas eiropas parlaments un eiropas eh, parlamenta iespējām eh, un darbu tomēr jāņem vērā fakts ka aptuveni četrdesmit no saņemtām peticijām tika izvērtētas kā nepieņemamas. tas var secināt ka runa ir ne tikai par vienkārši zemu informētības līmeni bet par e, plaši izplatītu es teiktu nesaprotamību par to ar ko nodarbojas eiropas parlaments. līdz ar to mēs varam tikai apsveikt eiropas parlamenta e, popularizāciju iedzīvotāju e, acīs un um, uh, arvien labāko informētību un aicināšanu iedzīvotājiem rakstīt petīcijas uz eiropas parlamentu. atbalstu. mamikina kungs bija pēdējais runātājs šajā rīta sēdē un tagad mēs sēdi pārtraucam līdz pulksten piecpadsmitiem.